parlaments ir solidārs ar, um, ar Dauna sindroma slimajiem um, bērniem. Paldies! Eh, liels paldies, Kutaškungs! Tālāk pāriesim pie balsošanas. Darba kārtībā ir paredzēta balsošana saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Mēs balsosim par Kaburnoha kunga ziņojumu par sociālās drošības sistēmu koordināšanu. Tagad sāksim ar personālu balsojumu. Balsot. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts ar plašu vairākumu. Apsveicam referentu. Tālāk pāriesim pie Broka kunga ziņojumu. Un uh, sāksim balsot ar nominālā balsojuma palīdzību. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar plašu vairākumu, apsveicam referentu. Tālāk darba kārtībā mums ir balsojums par Rangela kunga ziņojumu. Projekts protokolam par īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu. Un tagad ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Tālāk. Otrs Rangēla kunga ziņojums - projekts protokolam par īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu. Sāksim balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts un vēlreiz apsveicu referentu. Tālāk eh, mums ir jābalso pār Teišeiras kunga ziņojumu kohēzijas politikas nozīme ES attālākajos reģionos stratēģijas e ES 2020 kontekstā. Sāksim ar personālu balsojumu balsot. Beidzam balsot. pieņemts, apsveicu referentu. Tālāk mums ir jābalso par Hovita kunga ziņojumu cilvēktiesības pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jautājumā. Tagad izskatīsim rezolūcijas priekšlikumu. Eh, sāksim balsot par otro grozījumu. Par personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriesim pie astotā paragrāfa. Te balsojums pa daļām. Balsosim par pirmo daļu. Kas ir par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. Tagad otrā daļa, kas ir par? Kas pret? Es dodu priekšroku tam, ka mēs pārbaudam elektroniski, balsosim par 8. paragrāfu otro daļu elektroniskā veidā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums, kas ir par, kas ir pret, atturas, noraidīts. 14. grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 13. grozījums, kas par, kas pret atturas noraidīts. 15. grozījums, kas par, kas pret atturas noraidīts. 16. grozījums, kas par, kas pret atturas noraidīts. Tagad 41. paragrāfs eh, pa daļām balsosim. Balsosim par pirmo daļu, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par kas pret atturas pārbaudīsim. Balsosim elektroniski par 41. paragrāfu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pie, pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Tālāk trešais grozījums, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. 17. kas par pret atturas noraidīts. 21. kas par pret atturas noraidīts. 22. kas par kas pret atturas noraidīts Pieņemts. 18. kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 60. padaļām. Balsosim par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Par otro daļu. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par, kas pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu, sākam balsot par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk piektais grozījums, kas par, kas pret, nu, kas pret, aturs, pieņemts. Deviņpadsmitais grozījums, kas par, pret, aturs, pieņemts Noraidīts. 20. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk, 93. paragrāfs padaļām un uh, ar personālu balsojumu. Kas ir pār pirmo daļu? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit devītais padaļām, kas par pirmo daļu, kas pret, atturas, pieņemts otrā daļa, kas par kas pret atturas pieņemts. 101. paragrāfs pa daļām un ar personālu balsojumu sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Tālāk mums ir jābalso. Es gribētu dot vārdu Silvestrī kungam, kas mūs iepazīstinās ar mutisku grozījumu. Lūdzu, Silvestrī kungs. Dopo il paragrafo 101 chiedo. E, paldies priekšsēdētājs kundze, kas attiecās uz 101. E, punktu. Es gribētu, lai tur tiek ierakstīti um, ierakstītas tiesības, ka sievietēm ir tiesības pārtraukt grūtniecību, un es vēlētos, lai te tiek svītroti socioekonomiskie um, apstākļi, un lai tiek ņemts vērā arī nedzimušo bērnu tiesības. Ναι. ναι, είναι καθαρό ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των 40 βουλευτών ir vairāk nekā 40 eh, cilvēki, kas piecēlās, tāpēc šis eh, mutiskais grozījums tiek noraidīts. Lūdzu. Jā, es gribēju vienkārši atzīmēt, ka tas, kurš eh, piecēlās tikko kājās, arī kādreiz dzīvē bija embrijs. Nu, nesāksim tagad debatas turpin priekšsādātāji. Mutiskais grozījums tika norēdīts un mēs turpināsim balsot. Tālāk. Sastais grozījums, kas par pret atturas norēdīts. Vai jūs vēlaties, lai mēs pārbaudām? Labi, tad balsosim elektroniski par sesto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk mums ir jābalso par uh, 18. apakšnodaļu, kas ir par pirmo uh, daļu kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas. Es gribētu, lai mēs pārbaudām. Balsosim par otro daļu. Sākam balsot. Lūdzu. Rīzes kundze, jūs lūdzāt vārdu, ja es pareizi sapratu, nu tad runājiet. Prezidente, mi scusi, non posso continuare a votare. Priekšsādātājs kundze, es atvainojos, es nevaru turpināt balsot tādēļ, ka man nestrādā austiņas, varbūt man varētu atnest citas, es nedzirdu tulkojumu. Jā, mēs jums tuliņ kādu aizsūtīsim. Mēs te bijām pie otrās daļas, 18. apakšnodaļā, sākām elektroniski balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Simt otrais paragrāfs padaļām, pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 103. paragrāfs padaļām balsosim par pirmo daļu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kas ir par otro daļu? pret atturas pieņemts. 104. paragrāfs pa daļām, kas par pirmo daļu. Pret atturas pieņemts. Tālāk otrā 104. paragrāfa daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 105. Dalīts balsojums, kas par, atsevišķs balsojums, kas pret, atturas, pieņemts. 106. paragrāfs pa daļām par pirmo daļu, kas par kas pret atturas pieņemts. Otrā daļa, 106. paragrāfa daļa, kas par pret atturas. Pārbaudīsim, sāksim elektroniski balsot par 108. paragrāfu otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Ar personāla balsojumu palīdzību balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums, kas ir par pret. Es aicinātu jūs augstāk celt rokas, tāpēc, ka citādi mēs aizkavēsimies visu laiku elektroniski balsojot. Kas ir pret 108? Atturas pieņemts. vai jūs vēlaties pārbaudīt, bet ziniet, būtu daudz vienkāršāk, ja jūs celtu rokas. Bet nu labi, balsosim par astoto grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. Tavarēsa kungs vēlas iesniegt uh, mutisku grozījumu. Lūdzu, Tavarēsa kungs. Priekšādātājs kundze, šis ir papildinājums 112. paragrāfam. Es izlasīšu angliski, priecājās par faktu, ka Eiropas Savienība ir atbalstījusi uh, pamatiedzīvotāju aktivitātes apvienotajās nācijās uzsver, ka ir jāveicina eh, šo pārstāvju efektivitāte ANO pasākumos, un kas ir ļoti būtisks. Paldies! Vai mēs varam pieņemt Tavarēsa kungu mutisko grozījumu? Labi. Kas ir par to? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Devītais grozījums. Kas par? Par. Pret. Atturas pieņemts Man ir grūti saprast, kā jūs balsojat. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Par, pret, atturas Tiek noraidīts. Simt trīsdesmit pieci divās daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. 11. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. nav, netiek nodrošināts tulkojums vācu valodām jūsu informācijai, saka priekšsēdātāja. Vai tagad tiek nodrošināts tulkojums? Jā, labi. 11. grozījums personālais balsojums, viss nobalsojam. Tad beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, balsojam, personālais balsojums par visu ziņojumu. Sākam balsot. Tēlos pšuforijas. Beidzam balsot. Pieņemts ar pārliecinošu vairākumu apsveic Havita kungs. Tagad mēs pārtrauksim balsošanu, jo mums ir paredzēta svinīga sēde, un uh, pēc šīs sēdes turpināsim balsošanu.